Anelīnas von Busoitas eh, ievēlēšanu un, eh, un eh, viņas stāsies Luisa Īdas vietā un atbilstīgi 7. panta pirmajam punktam parlamenta reglamentam mm, parlaments sveic šos jaunos kolēģus.